Pan Preda. Takže hezké odpoledne, kolegové. Naše denní zasedání pokračuje. Nejprve zde. Labdien, cienījamie kolēģi, turpināsim izskatīt mūsu šodienas darba kārtību. Vispirms mums ir vakardienas plenārsēdes protokols. Ja komentāru un iebildumu nav, tad mēs varam uzskatīt šo protokolu par apstiprinātu. Nākamais punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Pirmais punkts šo pēcpusdienu Madagaskara un vārds Čārzam Tenakam priekšsēdētāji, pirms sešiem gadiem, nē, ne, nepreizā runa, tad, tad nelegāla Andra Raheliņo vadība ir nākus pie varas un centās izskaust it kā korupciju, kas ir bijusi Madagaskarā iepriekšējās valdīšanas laikā. Eiropas Savienībai tagad ir jāpārdomā par nopietniem pasākumiem pret Raheliņo un viņa kliķi. Mums ir jāatsaucas uz Kotono nolīgumu uh, un attiecīgajiem punktiem, lai izmantotu sankcijas pret šo valsti. Eiropas Savienība var darīt daudz vairāk. Diemžēl mēs neesam redzējuši konkrēts pasākums šajā jomā līdz šim. Uh, Mums ir jācenšas panākt to, lai iepriekšējais prezident, prezidents varētu atgriezties valstī un, diemžēl, šis te samierināšanās process Madagaskarā nenorit tā, kā tam būtu jānorīt, un es ceru, ka turpmāko mēnešu laikā tas tiks atrisināts. Paldies, un tagad nākamā runātāja Dekaizers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ne nu, jau pirmo reizi šajā parlamentā mēs runājam par eh, dramatiskiem notikumiem Madagaskarā. Kopš februāra rezolūcijas, kas tika pieņemta 2010. gadā, līdz pat šai dienai eh, situācija nav ne par matu tiesu uzlabojusies, drīzāk pasliktinājusies Madagaskars tautai. Un es domāju tieši par Madagaskars iedzīvotājiem, jo tieši viņi visvairāk cieš no šīs situācijas. Šobrīd valstī norit cīņa par varu, un šķiet, ka šī cīņa nekad nebeigsies. Mūsu parlaments, Eiropas parlaments jau skaidri pirms vairāk nekā gada ir paudis savu atbalstu idejai par demokrātisku procesu, kas varētu novest pie vēlēšanām, taču tas joprojām nav noticis. Raheliņo joprojām ir pie varas un Mm, mēs šajā rezolūcijā arī atgādinām, ka viņš nedrīkstētu uh, balotēties vēlēšanās, bet mums ir jācenšas arī panākt tas, lai sarunas, kas šobrīd uh, norit un kas nav novedušas pie konkrēta rezultāta līdz šim, lai uh, tās tomēr novestu pie kāda rezultāta. Tāpēc es aicinu darīt visu iespējamo, lai sarunu ceļā steidzam sarunu ceļā rastu risinājumu šai problēmai. Paldies! Paldies, te Kaisers kundzei, nākamā Vežģāt kundze. Paldies, priekšstādātāji! Um, Ne jau pirmo reizi mēs runājam par šo jautājumu, bet goja šorīt var, šo, šobrīd var tikai nosodīt rezolūcijas saturu, jo īpaši tas sakāms par Madagaskāras rezolūciju. Man jau bija, e, situā, man jau bija iespēja runāt par šo jautājumu, runājot par iepriekšējo rezolūciju, kuru mēs pieņēmām attiecībā uz šo valsti. Šajā valstī, tāpat kā citos gadījumos, Eiropas Savienība pierāda, ka tā nav politiski spējīga, un ne jau ar ekonomiskajām sankcijām mēs uzlabosim situāciju. Vienīgais upurs šajā situācijā Eiropā ir un joprojām paliks malgaši, eh, kuriem tas absolūti nav nepieciešams. Mums būtu lapaticies, lai Eiropas Savienība nosūtītu skaidru eh, signālu eh, starptautiskajā Āfrikas kopienai, kas jau gadu cenšas panākt pēc iespējas vienprātīgāku risinājumu. Mēs apsveicam šī Sano kunga mediātora darbu, kas ir daudz strādājis, lai atrisinātu politisko krīzi Madagaskarā. Uh, Pavisam drīz jauna tikšanās paredzēts Johannesburgā, kurā piedalīsies eh, dažādu malgāšu politisko aprindu pārstāvi, lai visbeidzot izveidot un pieņemt ceļu kārti. Mēs esam par malgāšu tautu, jo tieši viņiem un tikai viņiem ir jāizlēm par savu valdību bez starptautiskā spiediena. Eiropas Savienības loma ir viņiem palīdzēt. Tāpēc nepievienosim un neatbalstīsim šo um, rezolūciju, kur tikai pilies eļu ugunī un neatrisinās situāciju. Mēs nesam par ekonomiskām sankcijām. Lielas paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Prēdes kungs. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum... Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā kolēģi, kas izteicās iepriekš, arī man nāks konstatēt, ka kopš 2010. gada februāra, kad mēs iepriekšējo reizi runājām par situāciju Madagaskarā, situācija nav attīstījusies pozitīvā virzienā. Mēs pat varētu teikt, ka pārēju uz demokrātiju nav notikusi, drīzāk ir notikusi pārēju uz vēl dziļāku krīzi nekā to, kur valsts piedzīvoja iepriekšējā gadā. Tiesa, um, šī te uh, sadek sanāksme um, cieta neveiksmi, un es domāju, ka mēs tomēr varam cerēt uz to, ka sestdien ieplānotā sanāksme novedīs pie pozitīva rezultāta. Protams, arī politiskā un um, sociālā situācija Madask Madagaskarā ir ļoti smaga. Lielākā daļa malgašu dzīvo par, ar mazāk nekā vienu dolāru dienā. Uh, ir nepieciešams nodrošināt neitrālu uh, un iekļaujošu pārējais procesu. Mums ir, mēs atbalstam šādu procesu. Paldies! Paldies! Un tagad nākamā runātā bija Bilbao Barandīkas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pēc valsts apvērsuma, eh, ko izcināja Raholīna režīms, Madagaskāra attīstījās par politiskās nestabilitātes centru. Nepastāv varu dalīšana, valdība kontrolē medijas un tiek pārkāptas cilvēktiesības pašreiz e, tiek e, pārkāptas e, cilvēktiesības un pielietota vardarbīga attieksme pret iedzīvotājiem. Humanatā, humanās problēmas pastiprina arī tas, ka trūkst ceramā ūdens, pārtikas līdzekļu un higienas līdzekļu. Eiropas Savienībai ir jāsniedz turienes iedzīvotājiem humanā palīdzība un jāmēģina panākt vienošanos ar integratīvu pārējas valdību, lai atgrieztos pie konstitucionālās kārtības un nodrošinātu demokrātiskas un brīvas vēlēšanas, kurās brīvi varētu piedalīties visi politiskie spēki. Paldies, un tagad Kils Nielsens lūdzu. Priekšsēdētāji, zaļo grupa jau atkal nosoda tos uh, apstākļus, kādos Rajolīna ir nācis pie varas Madagaskarā. Nestabilā situācija šajā valstī ir ļoti satraucoša. Cilvēktiesība pārkāpumi ir ļoti daudzskaitlīgi, tāpat varas lietošana pret demonstrāciju dalībniekiem, uh, cilvēku uh, sodīšana, vēršanās pret opozīcijas spēkiem, tas viss ir nosodāms. Uh, Varas spēki šobrīd eh, rokas piln, rīkojas pilnībā nesodīti. Daudz cilvēku ir ieslodzīti un apcietināti. Mēs pieprasām viņu atbrīvošanu. Tāpat arī um, valsts dabas resursu um, šķērdēšana apdraud nākotnes um, paauģu dzīvi. Mēs nosodam um, minerālu. Um, izmantošanu un mēs nosodam arī vērtīgu kokmateriālu uh, um, izšķērdēšanu. Ir nepieciešams organizēt brīvas, atklātas un demokrātiskas vēlēšanas ar starptautiskās kopienas atbalstu un vispirmām kārtām Eiropas Savienības atbalstu. Lielas paldies! Tagad runātāji, kas izteiksies politisko grupu vārā, vārdā un vispirms vārds Kačmarek kungam, kas izteiksies EPP grupas vārdā. Priekšsēdētāji, paldies. Um, savā rezolūcijā mēs nosodam cilvēktiesību pārkāpumus un mēs aicinām izbeigt ar šo te bruņoto spēku um, vardarbību. Mēs aicinām atjaunot likuma varu un nekavējoties atbrīvot politieslodzītos. Madagaskarā ir jānodrošina viens priekšnoteikums, proti ir jāatjauno iepriekšējā konstitucionālā kārtība. Mums ir nepieciešami brīvas un atklātas vēlēšanas, kas būtu saskaņā ar starptautiskiem demokrātiskiem standartiem. Un eh, lielākā dilēma, ar kuru mēs saskaramies, ir kā palielināt humāno palīdzību Madagaskarai, jo mēs nepiekrītam tās autokrātiskajam režīmam. Lielas paldies! Liels paldies! Tagad vārds Kretu kundzei sociāls un demokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir pagājuši divi gadi kopš valsts apvērsumam Madaskārā, kad pie varas nāca militārais režīms. Šis režīms neizpilda pienākumus saistībā ar pārējos demokrātiju un liberālo režīmu. Līdz ar to Madagaskāra ir nonākusi krīzes situācijā. Bez tam eh, tā šajā te pat pastāv aizdomas, ka valdība ir nostādīta izolācijā un iedzīvotāji ja nesaņem palīdzību no ārvalstīm. E, rezolūcijas priekšlikumam ir divi mērķi. Pirmkārt, e, uzsaukums e, apvienotajām nācijām, lai izpildītu Āfrikas Savienības miera priekšlikumus un arī, lai nodrošinātu Madagaskarai humāno palīdzību palīdzību. E, tāpat ir svarīgi, lai Madagaskāras partijas e, varētu iet jaunā attīstības fāzē, e, balstoties uz Dienvidu Āfrikas attīstības kopienas priekšlikumiem. Bijušā prie prezidenta lēmums radīs situāciju, kad viņam nebūs jāizvērš Ojelāns kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc Madagaskarā regulāri tiek pārkāptas cilvēktiesības un brīvības, un mēs redzam, ka visa veida vara, ieskaitot koncent mēdījus, koncentrējas vienās rokās, un uh, Rajolīna pats uh, sauc sevi par pārējas uh, laika vadoni. Mums nevajadzētu atbalstīt nekādā veidā autoritāru vadītāju, um, ne, arī ne nodibinot formālas attiecības. Un mums ir jāpanāk, lai Madagaskarā notikt pārēj uz demokrātiju. Paldies, Makovei kundze, lūdzu. Uh, lovitura de stat din martie două mii nouă a fost urmată. Paldies, priekšsēdētāji. 2009. gada uh, marta apvērsumam sekoja cilvēktiesību pārkāpumu un vardarbību, kā arī uh, cilvēku nepamatot um, apcietināšanu. Ir jāsoda vainīgie. Pašreizējais režīms ņem, neņem vērā starptautisko kopienu, kas atbalsta brīvu un likumīgu vēlēšanu organizēšanu, taču mums nevajadzētu atteikties no saviem centieniem. Mums ir jāvēršas pret šo režīmu un jācenšas panākt, lai to, jā, jācenšas panākt to, lai valdība beigtu vērsties pret uh, eh, savus valsts iedzīvotājiem. Ir nepieciešams organizēt brīvas demokrātiskas vēlēšanas pēc iespējas ātrāk, lai uh, no jauna ieviestu konstitucionālo kārtību un atsākt šīs valsts atjaunošanu. Tāpēc es aicinu padomu un komisiju turpināt īstenot savus centienus, stiprināt savus centienus, jo ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai rastu risinājumu un priekšnoteikums brīvu uh, vēlēšanu organizēšanai un cilvēktiesību aizsardzībai Madagaskarā. Paldies, un tagad vārds Repokungam. Thank you. Paldies, priekš! Uh, pasaules ceturtās lielākās salas iedzīvotāji kopš 2009. gada dzīvo nepārtrauktās ciešanās. Madagaskalā valda nelegāla valdība, kuru nav iedzīvotāji ievēlējuši. Madagaskāras resursi arī nepalīdz uh, nodrošināt iedzīvotāju labklājību. Cilvēki dzīvo nabadzībā atkārtot tiek pārkāptas cilvēktiesības. kā arī aplaupītas baznīcas un uh, citas problēmas ir šīs valsts ikdiena. Ir, pastāv mediju cenzūra, iedzīvotāji ir spiesti dzīvot nabadzībā, notiek ne, e, nelegālas apcietināšanas un spīdzināšanas. Uh, līdzās iedzīvotāju ciešanai tiek, ciešanām tiek apdraudēta dabas daudzveidība. Madagaskārā ir eh, neatkārtojama flora un fauna, bet eh, Madagaskāras eh, tautai nav iespējas lemt par savu nākotni. Mums ir jāpanāk, lai iedzīvotājiem tas nu, tik nodrošināts. Paldies, Kelīkungs! The situation in Madagascar is the classic Paldies! Situācija ir ļoti smaga un šobrīd izskatās, ka uh, šis jaunais nelegālais režīms, kas ir stājies spēkā dažus vairākus gadus atpakaļ, arī nekādā gadījumā nav uzlabojis situāciju. Uh, cilvēki tiek uh, slepus nogalināti, ieslodzītie tiek spīdzināti un pirms izmeklēšanas aizturēšana uh, ir ļoti ievēlkas, tāpat uh, nabadzība un vats ir ļoti izplatīti. Mums ir jāparūpējas par to vai jāpalīdz, lai pie varas nāktu valdība, kas varētu uzlabot situāciju, jābūt brīvām vēlēšanām un Eiropas Savienībai sadarbībā ar Āfrikas Savienību ir jādarbojas, lai šī valsts var atkopties. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra, es redzu esajas kundzi. Paldies, paldies priekšādātāji. Pēc 2009. gada uh, varas maiņas jāsaka, situācija nav uzlabojusies, ir politiski nemieri un pašreizējā uh, Uh, valdība apspiež pati savu tautu un nerespektē cilvēktiesības. Eiropas Savienība uzskata, ka vajadzīga pārējas valdība. Šobrīd tiek meklēts risinājums sadarbojoties ar Dienvidāfrikas attīstības kopienu ir paredzēts Botsvanā organizēt samitu. Diemžēl izstrādātajā ceļu karte netika akceptēta. Tas nozīmē, ka Rajolīnas valdība šobrīd nav apdraudēta un vienošanās netiek ievērotas. Kāpēc gan mums tagad vajadzētu uzticēties solījumiem Eiropas Savienībai? Eh, vajadzētu rīkoties, lai to visu novērstu. Paldies! Odenbergers kundze lūdzu. Paldies! Pašreizējā krīze tika izraisīta militārā apvērsuma rezultātā pirms diviem gadiem, un likumīgi ievēlētājiem prezidentam bija jādodas trimdā, un varu sagrāba armija, un startautiskā kopiena to nosodīja. To nosodīja arī Eiropas Savienība. Tas radīja arī problēmas palīdzības sniegšanā. Palīdzības sniegšana tika pārtraukta un Āfrikas eh, un šī valsts nonāk ar vien lielākā izolācijā. Šobrīd mēs stāvam tāda kā sliekšņa priekšā un tagad ir tiešām iespēja uh, panākt, lai tiktu organizētas brīvas vēlēšanas un notiktu konstitucionālā reforma. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai valsts atkal varētu saņemt attīstības palīdzību. Un es ceru, ka iesaistītās puses spēs vienoties par ceļu karti un notiks brīvas vēlēšanas. Paldies, Ferreiras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms es gribētu izteikt nožēlu par to, ka portu, šīs rezolūcijas portugāļu teksts tika piegādāts ļoti vēlu. Um, es to nemaz neesmu pilnībā varējis izlasīt. Ta, tagad par Madagaskāru. Eiropas Savienība mēģina um, īstenot uh, izlīguma procesu Protams, ka mēs e, nevaram iejaukties e, Madagaskāras tautas iekšējās lietās, šos aspektus nedrīkst sajaukt. Madagaskāras e, tautas interesēs ir atrast risinājumu. Tam ir jāapvieno visi spēki. Mums vajadzētu censties sākt darbu tur, kur eh, Dienvidāfrikas attīstības kopiena ir veikusi pirmās iestrādes. Valstī ir jātīstās politiski, mums ir jānorāda arī dzen uz to, ka ir nepieciešams, lai Madagaskāras iedzīvotāji paši lem par savu likteni. Tā mūsu nākamais runātājs Pačesku kundze. Domnule președinte, criza... Paldies, priekšsēdētāji! Pašreizējā politiskā krīze Madagaskarā apdraud demokrātiju un stabilitāti reģionā. Valsts apvērsums pret demokrātiski vēlēto prezidentu ir novedis pie vardarbības gaisotnes un nedrošības. Es vēlētos atgādināt, ka starptautiskie donori ir pārtraukuši savas palīdzības sniegšanu šai salai. Līdz ar to Madagaskar šobrīd saskars ar milzīgu nabadzību. 80% iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Vairs eh, netiek piemērots arī uh, um, ievadmuitas uh, labvēlības režīms ASV produkcijai no Madagaskaras, un tas tomēr ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem šai valstī. Es um, apsveicu to, ka starptautiskā kopiena cenšas un Dienvidāfrikas attīstības kopiena cenšas izbeigt šo krīzi, ir jācenšas rast risinājums un kompromiss. Paldies! Liels paldies! Dzirdēsim arī turpmāk uh, rumāņu valodu, jo tagad vārds Kutaškungam. Paldies, priekšsēdētāji! Politiskā krīze Madagaskarā ir novedusi pie šīs valsts izolācijas starptautiskajā arēnā. Eiropas Savienībā um, līgumu noteikumu ievērošana un arī NATO noteikumu ievērošana ir novedusi pie tā, ka ir tik, tikus pārtraukta palīdzības sniegšana šai salai. Tas, ka Rajolīna valdība vardarbīgi nākus pie vara, apdraud demokrātisku pārējais procesu, taču sankciju vēršana pret šo valsti ir ļoti delikāts jautājums, ņemot vērā humanitāro situāciju šajā valstī un ekonomisko un sociālo situāciju. Mums ir jādomā par malgašiem, kuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts, un šis atbalsts nevar būt tikai un vienīgi aicinājums uz brīvu vēlēšanu organizēšanu, bet um, šim atbalstam ir jābūt praktiskam, praktiskai humānai palīdzībai. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Silvestris kungam lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Kopš 2003. gada jūlija Madaskāra mēģina kļūt atkal aktīva Āfrikas eh, sadarbības kontekstā. Mums bija militārais apvērsums 2009. gada martā. Puča rezultātā izveidojās situācija, kad militāristi ieguva varu. Madagaskārā ir sarežģītas institucionālās problēmas. Jau pagājušā gada novembrī mēs vērsām uzmanību uz to, ka ir nepieciešamas institucionālās reformas. Priekšsēdētājs aicina lasāt, lasīt lēnāk. Tātad runa ir par to, lai šajā bijušajā komisijā tiktu izveidota demokrātija. Pārējais valdība neliec, rīcībā neliecina par neko labu. Iedzīvotāji ir nabadzīgi, eh, iedzi, uz viens iedzīvotājs dienā saņem mazāk nekā dolāru, un mums nav iespējams veikt kompromisus ar pašreizējo valdību. Ir bijušas piekāpšanās, arī Pasaules banka mēģināja mm, iejaukties un darboties. Tomēr mēs nosodām valsts apvērsumu un sakām, ka ir nepieciešams e, norganizēt transparentas vēlēšanas, ko kontrolē starptautiskā sabiedrība. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, man ir reglamenta jautājums. Reglamenta jautājums priekšsēdētāji. E, ar cieņu, visu cieņu pret jums, protams, ka runātāja ziņā ir ātrums, ar kur viņš izvēlas e, teikt savu uzrunu, taču uh, Ehm, tūki netiek runātājiem līdzi, un runātājiem nevajadzētu riskēt, ehm, riskēt ar to, ka viņi tiek pārtraukti no priekšsētāja puses, tāpēc, ka viņi runā pārāk ātri. Priekšsētājs turpina. Jā, mēs, es pilnībā jums piekrītu, bet mēs saņem ziņas arī no tūkiem par to, ka runātājs runā pārāk ātri. Tad, kad es pārtraucu runātājs, viņam piešķir papildus laiku runāšanai. Līdz ar to visi ir iepriecināti un apriecināti. Runātājs ir iepriecināts un jūs eh, saņemat tūkojumu un arī tūki spēja padarīt savu darbu. Thank you and I will. Liels paldies un tagad vārds Korhols kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. E, kopš e, šī gada, 2009. gada marta e, ikdiena nosaka mandakskarā politiskā nestabilitāte. Politiskās krīzes dēļ ir grūtība ar pārtikas, ūdens un higienas produktu apgādi, kā arī veselības nodrošināšanu. Tie, kas pat laban atrodas pie varas, ir monopolizējuši visas varas daļas un kontrolē saziņas līdzekļus drošības spēki ir eh, vainīgi vardarbībā pret iedzīvotājiem. Agrākie politiskie vadītāji ir spiesti atstāt valsti. Sarunas ir aiti jāturpina, lai mm, atjaunot konstitucionālu kārtību valstī. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai jāturpina nodrošināt humāno palīdzību Madaskārā, neaizmirstot par sankcijām. Un tagad vārds komisāram. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, deputāti. Eh, komisija un augstā pārstāve Eštonas kundze ir noraizējušies par situāciju Madagaskārā. Mēs eh, šīs skaistās valsts iedzīvotājiem apliecinām savu atbalstu Mēs eh, vēlamies, lai tiktu pārvarēta eh, iestrēgusī krīze un ar to saistītās politiskas eh, un ekonomiskās sekas, kas ik dienu gulstas arvien vairāk uz iedzīvotāju pleciem. Tāpat kā jūs parlamentārieši arī mēs ļoti vērīgi sekojam attīstības procesiem un diplomātiskā ceļā ar savām iespējām cenšamies palīdzēt pārvarēt krīzi. Mums ir divi eh, regresa pilni gadi un blokādas gadi. Es domāju, ka tagad mēs stāvam uz sliekšņa jaunu notikumu priekšā. Pirms divām dienām, 7. jūnija, Gabaronē noteica sarunas starp DAK un citiem uh, valsts pārstāvjiem, lai atrastu izēju no krīzes domājot par neutralitāti un par savstarpējo vienošanās, eh, kur būtu iesaistīti visi grupējumi. Tāpat ir svarīga starptautiskās sabiedrības un lielā uh, daļas iedzīvotāju atbalsts Madagaskārā. Mēs strādājam pie tā, lai sarunas noritētu veiksmīgi. lai Āfrikas Savienība un starptautiskā sabiedrība, ieskaitot Eiropas Savienību, varētu palīdzēt atgriezties Madagaskārā pie konstitucionālās kārtības. Um, mēģinājums uh, vienpusīgās de facto valdības mēģinājums mēs noraidām. Tāpēc mēs Eiropieši padomē pagājušajā nedēļā saskaņā ar 96. pantu Kotonu nolīgumā pieprasījām pasākumus, veikt pasākumus nākamajam pusgadam. Tas gan neatiecas uz humāno palīdzību. Un cik tālu savienojums ar šo pantu pasākumu nabadzības apkarošanai. Tāpat kā līdz šim mēs esam gatavi sniegt politisko un finansiālo atbalstu pārējas procesam, ja viss nu, norit vienprātīgi. Mums ir jāievēro grafiks, par ko visi ir vienojušies, un tāpat arī Āfrikas Savienības, Dienvidāfrikas attīstības kopienas un starptautiskās savietības vienošanos. Paldies! Herzlichen Dank, komisār. Paldies, komisāra kungs. E, tā, tad tagad e, jau Madagaskaras jautājums ir veikts un balsošana pēc pusstundas. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā šo pēcpusdienu ir Guantanamo lēmums par gadāmo nāves sodu izpildi. Un kā jau iepriekšējā gadījumā, vispirms es dodu vārdu Tanaka kungam.